Thank you very much, Madam Chair. Nīdermājers. Paldies! Lielu daļu savas dzīves esmu darbojies uh, vienā no centrālajām bankām, tā kā man tas ir tiešām svarīgs jautājums. Uh, mums bija paveicies ar lielisku vadītāju, piemēram, Trišē un arī Dragī centrālajā bankā, un šis standarts ir jānosargā. Pēdējos gados eh, ir mainījusies situācija, un arī Eiropas eh, centrālā banka ir mainījusies. Un tā vietā, lai pievērstu uzmanību akadēmiskajiem sasniegumiem vai eh, pieredzei, tagad uzmanīgi tiek pievērsta arī reālai pieredzēju finanšu sektorā un diplomātijas spējai, un, manuprāt, Lagarda lieliski atbilst šīm prasībām un arī uzklausīšanā ekonomikas lietu komitejā tā tas bija. Tomēr ir kāds risks. Šķiet, ka daudzi ministri un politiķi uzskata, ka kaut kāda maģiska, mistēriska politika var aizstāt visas tās ārkārtīgi nepieciešamās ekonomiskās reformas. Nu, un tā tas nav. Ir jādomā ne tikai par monetāro politiku, bet arī citām finanšu politikas jomām. Un es ceru, ka Lakārtas kundze arī ieklausīsies eh, šajā. Tālāk lūdzu Mavrītes kungs viena minūte. Θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα που αφορούν το μέλλον. Paldies, priekšsādātāji! Divas lietas, domājot par nākotni un nelojālu konkurenci. Uh, Eiropas Banku Savienības eh, pabeigšana ar eh, nepieciešamajām garantijām. Tas nav tikai tehnisks dabas jautājums. Tas drīzāk ir saistīts ar atsevišķu dalībvalstu īstenoto politiku opozīcijā. Ir jādomā par aizsardzību mazajiem noguldītājiem. Un tas nav tāds tīri tehniskas dabas sīkums. Valstis, ko visvairāk skāra finanšu krīze, ir eh, atbalstījušas pirmos divus kapitāla savienības pīlārus ar milzīgām izmaksām. Domājot par Eiropas Savienības tiesību aktiem, ir jāatsakās no tādas prakses, eh, kas nenāk par labu eh, iedzīvotājiem un sabiedrībai un eh, labumu dod tikai aizdevējiem. Un Eiropas centrālajai bankai šai ziņā būtu jāspēlē aktīvāka loma. Paldies! Jan Kurtena. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Nu, ir grūti spriest par Eiropas centrālās bankas eh, nākotnes politiku, un arī tās samata vadītājas amata kandidāte savus uh, pienākumus sāks pildīt tikai pēc pāris nedēļām, ja tiks ievēlēta. Ir jādomā arī par uh, viņas padomdevēja padomas uh, viedokli, tāpat arī visu Nacionālo centrālo banku vadītāju viedokli un Eirozonas pārstāvjiem. Tā kā ir skaidrs, ka tas būs um, tāds neviena cilvēka darbs. Ekona komitejā viņa trīs punktos aprakstīja to, kā redz savu turpmāko darbību. Pirmkārt, jau jāievēro Eiropas centrālās bankas darbības tiesiskais satvars. Nu, tāpat arī pašreizējās problēmas ir jārisina, izmantojot pragmatisku pieeju. Uh, Ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un iedzīvotāji, ir labāk jāveido sabiedrības viedoklis un sabiedriskā doma par finanšu jautājumiem. Un tāpat Eiropas centrālajā bankā ir jāņem vērā arī ar klimatu saistītie riski, kas būs viena no Eiropas centrālās bankas prioritātēm. Ir jābeidz atbalstīt piesārņojošus uzņēmumus. Tāpat tika runāts arī par uh, budžetu pārkārtošanu. Uh, arī īstermiņā Eirozonai. Šobrīd procentu likmes ir pavisam nelielas, un tas rada satraukumu. Tā pašā laikā iedzīvotājiem ja ir jābūt iespējai gūt aizdevumus par atbilstošām izmaksām, un tāpat arī uzņēmumiem, lai būtu iespēja investēt un radīt jaunas darba vietas. Es aicinātu uz piesardzīgu pozitīvismu. Uh, Jo Kristīna Lagarde ir ne tikai pirmā sieviete, kas izvirzīta šim amatam, viņai ir arī nepieciešamā pieredze un zināšanas, un es domāju, ka viņa būtu spējīga stāties pretī izaicinājumiem, kas saistīti ar darbību Eiropas centrālajā bankā. Un viņa darbotos mūsu iedzīvotāju sociālajās un vides interesēs. Paldies kolēģiem! Es uh, norādu jums atvēlēto runas laiku, lai viss būtu godīgi. Tālāk lūdzu Urtas un kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Domājot par risku, ko rada Brexits bez vienošanās, tāpat notiekošie tirsniecības kari, Eiropas centrālā banka nevar turpināt īstenot savu ierasto politiku. Mums ir jāmēģina mazināt ārējo notikumu negatīvā ietekme. makroekonomiskas darbības, lai risinātu nekustamā īpašumu burbuļus, nepieciešamais finansējums klimata pārmaiņām, tas viss ir jāpanāk. Kā jau teica kolēģi, mums ir jādomā arī par fiskālo politiku. Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstīm ir zināma elastība šai ziņā. Dombrovska kungs, mums ir jārunā arī par fiskālo politiku. Esam dzirdējuši no vairākiem avotiem, ka vēlreiz ir jāpārskata līdzinējais regulējums. Tāpēc komisijai tiešām vajadzētu nākt klajā ar pārskata projektiem. Tālāk, lūdzu, Rinaldī kungs, viena minūte. Man viens komentārs. Iepriekš Eiropas centrālās bankas īstenotā monetārā politika nav bijusi pilnīga. Un tāpēc, ka mums ir likviditātes noteikumi. Un Eiropā ar to ir jātiek galā pat tad, kad tiek īstenots kvantitatīvais īzings. Un es nedomāju, ka mēs esam atrisinājuši visus tos jautājumus un problēmas, kas ir radušās izrietot no zemiem vai pat negatīvām procentu likmēm. Un es domāju, ka mm, Eiropas centrālās bankas reakcija uz atsevišķām uzpaustajām pašām nav bijusi adekvāta. Ir uzņēmumi Eiropā, kas saskars ar milzīgām problēmām tā visa rezultātā. Mēs sabalsosim pret. Van Overpelta kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies priekšādātāji, kolēģi. Jāsaka, ka Lagardas kundze uzņemtos eh, Eiropas centrālās bankas vadību tādā ļoti būtiskā brīdī. Uh, Arī pagājušajās nedēļās mēs esam piedzīvojuši zināmu satricinājumu. Vairāk nekā 50% ir balsojuši pret Dragi politiku. Direktoru padomē, nu tā līdz šim vēl nekad nebija bijis. Nu, un Lagārdas kundzes gadījumā uh, ir skaidrs, ka domājot par eiro, tur viss vēl nav līdz galam sakārtots tiesiskajā satvarā. Tāpat arī kapitāla tirgus apvienošana vēl nav pabeigta. Un visbeidzot, varbūt pats svarīgākais - Eiropas centrālā banka un arī Lagardas eh, kundze. Ir eh, paskaidrojumi parādā par eh, visu līdz šim īstenoto politiku un kā to visu ir iespējams atrisināt nākotnē. Ir eh, diezgan ievērojams eh, nestabilitātes risks radies eh, īstenotās politikas rezultātā. Nu, un bankas un arī apdrošināšanas uzņēmumi ar, ar vien paviršāk ievēro savu, sev noteiktās prasības. Uh, Un tāpat arī situācija, kādā ir mazie noguldītāji un iedzīvotāji, nav necik laba. Tāpat arī uzņēmumi zombiji, kuri knapi velk dzīvību vai faktiski jau vairs to nedara, tas viss sarežģīja situāciju. Kušmokungs, viena minūte. Paldies. Parlaments gatavojas paust pozitīvu viedokli par Eiropas centrālās bankas vadītāja kandidātu. Do ponto de vista social, como contraproducente. Tā tad finanšu krīze, kas mūs visus skāra un visticamākais, kas skars arī turpmāk. Tam ir nepieciešama finansiāla politika un monetāra politika. Tomēr ir svarīgi, lai mēs politiku programmētu un veidotu tā, ka tā būtu ne tikai vārdos izteikta programma, kas patiktu iedzīvotājiem, bet eh, gan labāka politika eh, ne tikai procenta likmju veidošanā, bet eh, kolēģi atcerēsimies, ka politika ir instruments. Mums ir dra mums draud nākotnē jauna ekonomiskā krīze un Lagardas kundzei būtu jāizveido tāda budžeta politika, kas atbalstītu publiskās institūcijas un nāk mums visiem pa labu. Sorry, colleagues, I was waiting for the end of the translation. My next... Nākamais runātājs - Kiankošī kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Kā Ungārijā dzimis Bēļ Ungārijā dzimis beļģu ekonomists, viens no eiro tēviem, skaidri norādīja, ka vienota valūta nevar veiksmīgi darboties bez fiskālas savienības, kam būtu kopīgi sociālie nodarbinātības un augu politikas elementi. Eiropa un eirozona šobrīd saskaras ar milzīgām sociālām atšķirībām darba spēka masu migrāciju no perifērijas uz uh, dažām valstīm un demografiskās situācijas pasliktināšanos. Ja ei, Eiropas centrālā banka nerisinās eh, struktūrālās atšķirības, eh, tā rezultātā pieaugs valstu parādi, palielināsies eiro nestabilitāte un ekonomiskais taupīgums vairos antieiropeiskas jūtas un mazinās Eiropas sadarbību. Tieši tāpēc es gribētu, lai Tikt runāts par to, kā ECB mazinās eh, sociālā risku, kā mazinās algu atšķirības eh, starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm, nomalēsošajām un centrālajām dalībvalstīm. Karaskungs. Karaskungs. Paldies priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs. Daudz no mums sarunās ar Kristīnu Lagardu pēdējo gadu laikā ir piedalījušies, un tagad eh, arī mēs varējām pārliecināties komitejā, ka viņi ir eh, īstais cilvēks īstajā laikā, īstajā vietā. Neatkarīgai Eiropas centrālajai bankai, neatkarīgai monetārajai politikai mums ir nepieciešams pieredzējis cilvēks, uh, ar uh, plašu redzējumu, uzticams, ar uh, globālo atbildības sajūtu, tāds, kas ir gatavs komunicēt un uh, paskaidrot un pamatot dažādus lēmumus, kas būtu konsekvents un skaidrs. Mums ir nepieciešams uzticams, apņēmīgs vadītājs mūsu kopējās valodas, valūtas pārvaldībai, mūsu eiro pārvaldībai, un mēs jau šodien teicām, nepadarīsim šo uzdevumu mums par vieglu, veiksmīga valūtas politika var būt veiksmīgi tikai tad, ja veiksmīgi darbojas kapitāla tirgus, kopēja ekonomikas, budžeta un struktūra politika. To visu, tas, tam visam ir jābūt Mēs nedrīkstam kritizēt zemās procentu likmes un vienlaikus runāja, vienlaikus neīstenojam paši savas reformas. Mums ir jāizpild arī savi mājas darbi. Paldies, un tagad vienu minūtu Lalukas kundzei. Godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, šis ir mans pirmais sasaukums Eiropas parlamentā, un eh, tāpēc eh, es esmu pārsteigta, ka Lagardas kundzes nav šeit, jo mēs runājam par ECB bankas prezidentas eh, iecelšanu. Bet par Lagardas kundzi tagad. Uh, Pilnīgi noteikti viņas eh, uzklausīšana bija interesanta, bet eh, divi komentāri. Vispirms par monetāro politiku. Ir izšķirīgi svarīgi, lai monetārā politika, kādu mēs īstenotu, būtu visiem pieņemama. Lai nebūtu tā, ka monetārā politika kalpo tikai spekulantiem un ka tā mūs visus iemetīs jaunā krīzē. Garantīja, ka šādas krīzes būs, mums Lagarda nedēva, bet tagad par šo pašu krīzi. Uh, Šobrīd finanšu un banku krīze jau ir samilzusi, un Lagardas kundze neko tā īsti nepateica, kā pārvaldīt Grieķijas krīzi un citas krīzes. Kā tāpat viņa arī nepateica, kā turpā, turpmāk rīkoties, lai izvairītos no krīzes visā eiro sektorā. Paldies, Pišlarūkungs, nākamais. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētais kundze. Es runāšu rumāņu valodā, lūdzu uzliekiet austeņas. Uh, Paldies! Eiropas centrālās bankas prezidentas iecelšana nav tikai uh, personālī nomaiņa ECB vadībā. Viņa ir jauna seja Eiropas vadošajos amatos, bet tagad par monetāro un finanšu sistēmu. Mums tā ir jāveido tāda, kas būtu caurskatāma un kas ļaut iedzīvotājiem un spēlētājiem finanšu sektoros vairāk uzticēties šai sistēmai. Šobrīd sistēma šķiet baro naudas atmazgāšanu un citas nepatīkamas lietas, bet eh, patiesībā šai sistēmai vajadzētu atbalstīt sabiedrības iešanu uz eh, lielāku digitalizēšanu un līdzīgi. Tam ir nepieciešama pavisam konkrēta rīcības plāni. Vajadzētu atbalstīt vairāk MVU, Šobrīd vairums uzņēmēju dalību valstīs nevar aizņemties bankās, jo bankas darbojas tikai pašas savā labā. Tās dalību valstis, kuras vēl nav iestājušās Eirozonā, mums vajadzētu izveidot nominālās konverģences politiku. Uh, Rumānijā tam ir nepieciešams reformas, un mēs tās atbalstam, bet Lagardas kundzei tas arī ir jādara. Nākamais - Jakelūnas kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais Dombrovska kungs, dārgie kolēģi! Eiropas centrālā banka jau vairākus gadu desmitus ir spēlējusi Eiropā stabilizējošu ekonomisku, ekonomisku lomu. Protams, tās galvenais uzdevums ir cenu stabilitāte, un e, tomēr šķiet, ka Lagardas kundze to saprot, bet varbūt ne pilnībā. Nepārdomāta kredītu sniegšana, aizņemšanās e, ārzemju valūtā, īpaši Šveices frankos. Tas viss noveda pie globālās krīzes, bet mainījies tā īsti nav nekas. Šeit krīzes vārds jau izskanēja vairāk kārt, bet um, finanšu tehnoloģijas attīstās, tā saucamās kriptovalūtas, kuras par valūtām diez vai varētu saukt. Es nezinu, vai Lagardas kundze izprot visus šos samilzušos riskus. Vēlot viņai viņas darbā visu to labāko un arī gaišu nākotnē ECB, es tomēr gribētu, lai parlaments uzrauga plus mīnus šo darbību, lai izvairītos no jaunām krīzēm, jo tā mēs pasargāsim mūsu iedzīvotājus. Priekšsēdētāji, paldies! Beka kungs, divas minūtes lūdzu. Sehr geehrt. Priekšsēdētāji, šodien plenārsēdē tiks balsots par uh, Lagardas kundzes uh, ievēlēšanu ECB prezidents amatā. Ekon komitejā viņa pirms divām nedēļām atklāti paziņoja, ka kopš 2010. gada ECB regulāri neievēroja Eiropas Savienības līgums un arī nākotnē pēc viņas teiktā uh, Eh, sabiedrības interesēs eh, var sagaidīt eh, dažādas līguma pārkāpšanas. Un, nu, tas jau vien padara Lagardas kundzi par godīgāko politiķu uz rietumiem no Prāgas. Lagardas priekštecis Dragi drukāja vairāk naudas un ar lielāku spāru pārkāpa likums nekā jebkurš cits eh, kādā citā vietā. Nu, un turklāt Eiropas Savienībā eh, izaugsme bija lēnāk nekā citā attīstītajā pasaulē, izņemot Japānu un Eirozonā. Izaugsme ir vēl lēnāk nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. DC, DC banka kas aplēses liecina, ka vāciešiem eh, dragi darbība eh, izmaksāja vien 648 miljārdus eiro. Un lai gan eh, cilvēki cīnās par savu smagi nopelnīto naudu un tikai dragi pietuvinātie kļūst bagātāk. Pagājušajā nedēļā dragi uz nāves līmējiem eiro vēlreiz izrakstīja dubultu zāļu devu. Eiro kopš 2010. gada guļ reanimācijā. Un tas, ka tagad eiro ir atkarīgs, kļūst atkarīgs no morfija, nevienu netraucē tādēļ, ka pacients jau tāpat vien tāpat netiks nekad izrakstīts. Lagardas kundzes atklātība ir pelnījusi cieņu, jo viņa pavisam atklāti ir atzinusi, ka uh, tiek pārkāpt tiesiskuma principi, bet viņi nerīkojas sabiedrības uh, interesēs. ECB socializē ne, bezatbildīgas uh, pārvaldības politikas izmaksas un, uh, un privātā sektora alkatība eiro ir tikai, ir nekalpo sabiedriskam labumam un ECB ir tikai tāds kā finanšu kalps. Paldies! Paldies! Un tagad vienu minūtu. Jurit, Jurčits kungs lūdzu. Paldies, prieksādātājs kundze. liberāla monetārā politika nemotivē valdības īstenot nepieciešamās reformas sabiedrībā. Ja nosacījumi ir tādi, kādi tieši šobrīd ekonomikā, kad ir ļoti liela tendence nemaksāt tiem, kuri reāli strādā, un nemaksāt investētājiem, mums, politiķiem, ir kaut kas jādara. Mēs nedrīkstam ticēt vienam, kurš sakārtos makroekonomisko situāciju Eiropā, un monetārā politika viena to neiespēja visa negatīvās politikas, visas ne, monetārās politikas negatīvās sekas mēs nevaram paredzēt. Šobrīd šķiet, ka cilvēki krāj un rodas tādi nedzīvi projekti un zombiju ekonomikas. Eiropas centrālā banka būtu labāka institūcija, ja tā darbotos atklātāk Un, eh, lai nebūtu tā, ka informāciju mēs uzzinām tikai no revīzijas palātas, es uzskatu, ka Eiropas centrālās bankas uzraudzība ir jāveic neatkarīgai institūcijai. Un es esmu pārliecināts, ka Eiropas centrālās bankas galvas nomaiņa tās darbībā neko nemainīs. Pedičīnī kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji skundze mēs eh, ar ļoti lielu deksmi atbalstījām Lagardas kundzes e, nomināciju ECB priekšsēdētājas amatā. Lagarda ir veidojusi to politiku, kas e, gandrīz visā Eiropas Savienībā ir radījusi iztrūkums budžetā. Tā ir viņas politika, bet e, ieguva no tā galvenokārt Nīderlandes un Vācijas bankas. Uh, struktūra reformas, par kurām pieminēja Dombrovska kungs. Tas, ka tiek samazinātas iedzīvotāju algas, samazināt publiskā sektorā strādājošo daudzums, tas nozīmē, ka nauda no nabadzīgajiem tiek pārcelta uz bagāto makiem. Uh, Bagātie kļūst ar vien bagātāki un nabadzīgie ar vien nabadzīgāki. Tas ir fakts, par to neviens tā īsti nerunā, bet ko tad mēs īsti sagaidām no Lagārdas? Mēs sagaidām, ka viņa kaut ko rīkosies un redzēsim, kad viņa jau būs drusku pastrādājusi. Vienu minūtu garciem ar galokungam, lūdzu. Mikrofonu lūdzu. Sorry, just one moment, your microphone jūsu mikrofons. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu. Nav? Ok. Gracias, presidente. Paldies, prieksēdētājas kundze. Es esmu pārliecināts, ka eh, padome ir izvirzījusi Lagardas kundzi, tāpēc ka viņa visvairāk līdzinās Dragī. Un tas mani priecē, jo ja Dragī nebūtu bijis ECB priekšsēdētājs eiro, mums vairs nebūtu. Uh, Tāpēc eh, esmu priecīgs par viņas nominēšanu. Un, eh, ja Lagarda neturpinās dragi aizsākto, tad eh, mēs pavisam ātri nonāksim krīzē, pie tām nevis Lehman Brothers krīzē, bet politiskā uzticības krīzē, no kuras es personīgi vēlētos vislabprātāk izmairīt, izvairīties. Jo tad Amerika, Ķīna, Brexits un Irāna pasauli aizvedīs tur, kur mēs neviens to nevēlamies redzēt. Eiropas Savienībai tai, tam ir jāstājas pretīm. Tātad kā īslaicīgā, tā garākā periodā raugoties, Lagarda un Dragī veido labu monetāro politiku un veido tādu labu atspaidu un labu pretsvaru Vācijai, bet struktūra politikai arī ir jātiek veidotai tā, ka visas valsts tajā piedalās ne tikai dažas. Paldies! Uz... Jā, šobrīd aizvien vairāk tiek ECB eh, e kritizēta un kri, procentu likmes un tā tālāk. Bet uh, tie ir tie jautājumi, kas skar sabiedrību. Lagardas kundze pastāstīja, ka Eiropas centrālās bankas um, procentu likmi politika tiks turpināta, jo procentu likmi palielināšana, manuprāt, novestu pie vēl pie, pie slikts konjunktūras un līdz ar to nebūtu iespējams izvairīties no recesijas. Un tāpēc tas man patīk. Bet Lagardas kundze arī norādīja, ka Eiropas centrālā bankai vienai pašai nevar izdoties ilgtermiņā nodrošināt valūtu stabilitāti un konjunkt, labu konjunktūru. Ir nepieciešams veidot ekspansīvu daudzsaimniecības politiku un te pavisam noteikti Vācijai būtu kas darāms. Mums ir nepieciešams nepieciešams arī palielināt investīcijas ne tikai, lai aizsargātu konjunktūru, bet arī, lai um, pārvarētu dažādas problēmas. Paldies, un tagad viena minūte Eroglūkungam. Mēs dzīvojam Eirozonā. Un uh, šobrīd uh, procentu likmes ir zemāks par inflāciju. Pirms gandrīz desmit gadiem situācija mainījās krīzes re rezultātā un šobrīd ir 0,05% zem šīs te procentu likmes, bet daudz, mans, mana valsts neizmanto šo iespēju, un tāpēc es gribētu norādīt ECB, ka te pastāv risks šajā ziņā, proti, ka dalība valstis netiek galā ar savu tautsēmniecību un uh, taupītāji manā paudzē un nākamajās paudzēs nevarēs izveidot eh, pietiekam labu eh, sociālo nodrošinājumu nākotnē, un tas draud, ka mēs atkal nonāksim ekonomiskajā krīzē. Tas eh, attiec arī uz, uz Grieķiju, īriju un uh, un Spānija, tāpat arī ASV bija šāda negatīva procentu likuma politika, kas pie tā noveda. Lūdzu, esiet drosmīgi runājot ar dalību valstīm, brīdiniet, eh, ka tām vajadzētu mainīt eh, dragi iesākto kursu. Paldies! Paldies, un tagad divas minūtes Baradela kungam, lūdzu. Madame la Présidente. Paldies, prieksēdētājs kundze. Lagardas kundze, Lagardas kundze savā uzklausīšanā teica, ka viņi strādās caurskatām un iedzīvotāju labā. Bet ECB galvenā loma ir iestāties par iedzīvotājiem, ne tikai par tirgu. Tāpēc iedzīvotājiem būtu kaut kas jāiegūs no brīvas preču un pakalpojumu apmaiņas. Tātad Lagardas kundze patiesībā kalpos Eiropas iedzīvotājiem, jo ECB ir viena no institūcijām. Bet vēlētos atgādināt, ka tie, kuri e, vairāk kārt ir bijuši e, vadošos amatos e, ārzemēs, nevienmēr tiek augstu vērtēti savā izcelsmes valstī Francijā. Lagardas kundze strādāja par valūtas fonda prieksēdētāju un, e, inte, un savu darbību īstenoja citur. Bet atgriezīsimies atpakaļ pie cilvēkiem. Kāda ir e, pasaules elites saikne ar iedzīvotājiem? Šobrīd centrālā banka ir e, izvirzījusi par savu mērķi cīņu pret klimata izmaiņām, bet vai tas tiešām sasaucas reāli ar īstenoto monetāro politiku? Eiropas centrālās bankas uzdevums ir nodrošināt pirktspēju, cenu stabilitāti un eiro stabilitāti, bet Eiropas centrālā banka ir vienīgā banka pasaulē, kura par savu galveno uzdevumu ir izvirzījusi cīņu pret inflāciju. Uh, kā tiek radītas darba vietas un kā notiek dažāda nozara ekonomiskā attīstība, tas šķiet so, šo banku neinteresē. Tas, ka Lagardas kundze šodien nav šeit, skaidri pierāda, ka viņai Eiropas iedzīvotāji, nu, un, protams, mēs vispār neinteresējam. Sinčič kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Šobrīd mēs runājam par eh, Eiropas finanšu pamatiem. Pagājušajā reizē mēs runājam par politiskiem pamatiem, bet eh, kāda jēga, ja Lagardas kundze nav šeit klāt? Mēs runājam par vissvarīgāko postēni Eiropas Savienībā, ECB priekšsēdētāja samat, bet viņa nav šeit. Es viņai uzdošu to pašu jautājumu, ko Fanderlainas kundzei, vai Eiropa izdzīvos nākošo eh, parādu krīzi. Uh, Es jau atbildu zinu iepriekš. Mēs esam redzējuši viņu startautiskās valūtas fonds galvgalī, trojkas galvgalī, redzam, ko, redzējām, ko viņi darīja Grieķijā, kā cilvēkiem ietaupījumi samazinājās, pensijas samazinājās, cilvēki netika pie zālēm, un tagad mēs redzam šajā elīgajā eirozonā, kur atkal pieaugs parādi. Man Horvātija tiks iegrūst tajā visā, nekā nebija. Mums ir nepieciešama pārēja uz uh, zaļo politiku, bet Eiropas politikas vada finanšu sistēma. Tādējādi, lai būtu šī zaļā pārēja, mums ir nepieciešama monetārā pārēja. Lagardas kundze nav jaunpienācēja ar jaunām idejām. Te nekas nemainīsies, un es viņu neatbalstīšu. Paldies, un tagad vienu minūti Jorī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pārstāvu Ungārijas pilsoņus. Um, Ungārija joprojām nav Eirozonas valsts, mēs plānojām pievienoties, bet eh, mācoties no pieredzes mums ir jāsagatavojas. Ekonomika kļūst stingrāk, struktūrālo reformu rezultātā Ungārijā ir visaugstākie izaugsmas rādītāji, kas ir par četri reizēm lielāk nekā vidējais Eiropas Savienībā, un uh, tas arī at, atspoguļojas iedzīvotāju algās. Es gribētu pavaitāt, pavai, lūgt ECB eh, e priekšsēdētāji īstenot tādas monetārās politikas, kur tiktu ņemts vērā gan eirozonas, gan ne eirozonas valstu intereses. Mēs visi esam vienotā tirgus dalībnieki un, eh, piemēram, Eirozonas budžeta priekšlikumi ir krit vairākās kategorijās. Jaunie Eiropas centrālās bankas priekšsādātāji ir jāsaprot, ka šo budžetu nedrīkst finansēt uh, uz citu ne Eirozonas valstu rēķina. Un uh, ir jābūt godīgiem un nedrīkst izmainīt tos priekšnosacījumus, kas ir nepieciešami, lai iestātos Eirozonā. Paldies, tagad uz vienu minūtu dod vārdu Belks kungam. Uh, ECB priekšsēdētājs arī galvenokārt rūpējas par eiro, bet Dragī kungs 2012. gadā skaidri to pateica, eiro ir kopējais tirgus visvarīgākais aktīvs, ko Eiropas Savienība jebkad ir radījusi. Eiro ir ne tikai pienākums nacionālajā ekonomikas politikā, bet arī liela privilēģija, lai parafrāzējot eh, terminu, kas ir lietots attiecībā pret eh, ASV dolāru. Tā ir otra lielākā pasaules valūta eirozonas. Dalība valstīm nav jāuztraucās par likviditātes trūkumu krīzes brīžos. Tām nav jātērē nacionālie resursi, lai akumulētu nacionālās valūtas rezervas. Tie tikai divi no šiem te labumiem. Uh, Tas ir jāatgādina gan politikas veidotājiem, gan arī jāmāca vispārējai sabiedrībai. Es esmu pārliecināta, ka Kristīnas Lagardas lieliskās komunikācijas spējas varēs tik pilnībā izmantots arī attiecībās ar ne Eirozonas valstīm, kā piemēram ar Poliju. Es vēlu viņai veiksmi darbā un uh, paužu pilnu atbalstu viņas kandidatūrai. Paldies Haiderkungam vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. ECB bilants politika Dragi laikā ir briesmīgas. Spekulanti tika apgādāti ar lētu naudu un uh, naudu. Un ietaupītā nauda vairs nav vērtīga, procentu likmes um, ir uh, negatīvas, un tas viss ir uh, radījis negatīvs rezultāts. Un tagad starp uh, Merkel un Makrona noslēgtais netīrais darījums eh, atklājas visā savā spožumā. Un, un pēc šī netīrā darījuma mēs eh, drīkstam tagad eh, gaidīt, ka atkal būs astoņi gadi, kur Eiropas nodokļu maksātātājs tikai zaudēs. Lagarda komitejā neizslēdza iespēja, ko es saredzu kā reāls draudz, ka nebūs vairāk skaidrās naudas, ko, nu, var te visas vērtības varētu celties, un man jau tagad uh, pietiek ar to visu. Paldies! Paldies vienu minūte Kircas kungam! Paldies priekšsēdētāji! Mēs atbalstam Lagardas kundzes kandidatūru un mēs sagaidām, ka viņa arī atbalstīs arī Grieķijas ekonomiku. Ekon komitejā tas, ko viņi mums sacīja par, eh, par eh, Grieķijas eh, ekonomiku, mums šķita ļoti pozitīvi, jo tādējādi mūsu tautsēmniecība saņem stimulu. Mēs arī sagaidām, ka viņi arī uh, palīdzēs mums attiecībā uz, uz, uz kredītiem, un uh, mēs rēķinamies ar uh, to, ka Grieķijas bankas tiks atveseļotas. Es domāju, ka Lagardas kundze Grieķijas ekonomikas labā var izdarīt ļoti daudz, un trešais, ko mēs sagaidām, uh, būtu tas, lai QI programmā mēs arī tiktu iesaistīti, mums tas agrāk neizdevās. Dragi kungu vadībā un jāsaka, Grieķijas Grieķijai ir jāsaņem arī labāks vērtējums, un es domāju, ka tas ir pozitīvi Eirozonai. Silva Pereira, lūdzu, vienu minūti. Nav ieslēgts mikrofons. Obrigado, senjora. Paldies, prieksēdētājs kundze. Lagardas kundze. E, protams, viņai ir kā nepieciešamās kvalifikācijas tā prasmes, lai vadītu Eiropas centrālo banku. Un e, mēs e, vēlamies, lai tiktu īstenota Dragija aizsāktā monetārā politika, un viņa ir sava veida garants tam. Jo Eiropas centrālā banka veidojot nekomerciālu monetāro politiku pasargā eiro no sabrukuma, un tas ir labi bet eh, veidot eh, tādu budžeta politiku, kas veicinātu ekonomisko izaugsmu, tam ir nepieciešama arī valstu un valdību vadītāju atbalsts. Kādā veidā ECB darbosies Banku Savienības veidošanas pabeigšanā? To mēs vēlamies dzirdēt no Lagardas Eiropas parlamentā. Thank you. One minute, Mr. Sant. Paldies, Santa kungam, vienu minūti. Lagard, Lagardas kundzi eh, daudz atbalsta. Es arī viņu atbalstu, lai gan, lai, lai gan daļa no viņas politikas eh, man nepatīk. Es domāju, ka Eirozonas eh, politika ir jāstiprina, bet pretējā gadījumā Lagardas kundzei būtu ļoti grūts uzdevums. Izaugsmas nodrošināšana un darbvietu radīšana nav tikai atkarīga no Eiropas centrālās bankas, bet Eiropas centrālā banka pieņem daudz slēmumus un uh, attiecībā uz ma mazajām bankām. Jāsaka, ka mazās bankas ir ļoti būtisks, jo tās palīdz maziem un vidējiem uzņēmiem, kam ir citādi grūti piekļūt kredītiem. Un ir jādomā par to, ka. Kā un, un ir jārisina arī problēmas, kas ir saistīts ar mazajām bankām. Paldies! Un tagad mans kolēģis uh, eh, Fidžerāld kungs, es viņam atvainojos, jo es viņu palaidu garām. Es zinu, ka tā ir jūs pirmā runa šajā parlamenta sasaukumā. Dod jums vārdu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu jūs sirsnīgi sveikt. Uh, Es esmu priecīga par eh, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju tiks iecelt Lagardas kundze. Prieks, ka sieviete būs šajā amatā, ECB un Eiropas komisijas amatā būs sievietes. Tas ir liels progress dzimuma līdztiesības garantēšanai Eiropā, lai gan joprojām ir izaicinājumi ne, ne tikai finanšu un ekonomiskajā jomā. Lagardas kundze ekon komitejā nesen eh, izteica ļoti svarīgu argumentu, ka ECB ir jāsaprot un jāizskaidro savu rīcību ne tikai tirgiem, bet arī iedzīvotājiem. Tas būs ļoti kritiski un ļoti būtiski ECB ieklausīties mūsu pilsoņos, uzticēties Eiropas, Savienī, uzticība Eiropas Savienības institūcijām ir zem 50% pagājušajā gadā. Un, eh, Mēs joprojām ciešam no finanšu krīzes rezultātiem. Ir jā, mūsu iedzīvotājiem bija ļoti sāpīgi brīži krīzes periodā, un eh, sekas joprojām ir saglabājušās. Uh, piemēram, eh, kredīt likmes ir nekustamo īpašumu tirgu ļoti augsts un tā tālāk. Mēs arī saskaramies ar Brexit izaicinājumiem, bet es vēlos izteikt savu prieku un esmu gandarīt, ka Lagardas kundze ir palīdzējusi finanšu krīzes laikā īrijā tik grūtā brīdī. Paldies! Paldies, pusotra minūte, Delangs kundze. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Jā, es domāju, ka atšķirīgie viedokļi debatēs no, norāda uz divām lietām. Pirmkārt, ir milzīgs izaicinājums Lagardas kundzei priekšā, un ja kāds šim darbam ir radīts, tad tā ir viņa eirozona un 27 septiņas Eiropas Savienības dalība valsts ar savām ekonomikām ir jāsatur kopā, ir jāatrod Eiropas mēroga risinājumu un vēl kas, ko mēs secinām, ka mēs esam pareizi izvēlējušies. Eh, ka mums būt, ir neatkarīga Eiropas centrālā banka, kas nav atkarīga no politikas, un, eh, manuprāt, tas arī ļoti svarīgi. ECB politikas eh, blakus ietekme ir ļoti spēcīga. Cilvēki ir smagi strādājuši, taupījuši vecumdienām, bērniem. Viņi visi ir no tā atkarīgi. Kristīna Lagarda uzklausīšanā teica, ka viņa arī ņems vērā politikas blakus, blaknes. Un es domāju, ka tas attiecas uz bankām ļoti lielā mērā. Uh, Mums ir jāņem vērā arī ietekme uz pensiju fondiem, jo mēs ļoti daudz šodien runājam par eh, Eiropiešu dzīvesveidu. Jautājums par šo Eiropas dzīvesveidu, vai tas nozīmē, ka mēs krājam parādus un uzliksim tos aizvien vairāk nākamajām paudzēm, vai šeit runa ir par to, vai arī drīzāk par to, ka mēs iestājamies par, eh, par, par, par darbiniekiem, kas paši taupa un mm, pelna pensiju. Paldies! Paldies, kolēģi! Un paldies par debatēm, paldies arī par um, sadarbību ar šo elektronisko testu. Un tagad brīvā mikrofona procedūra Vandālēna kungs, vienu minūtu lūdzu. Jā, voorzitter, dank u wel. Van mij is de kernvraag, welk beleid... Paldies, priekšsētētāji. Manuprāt, galvenais jautājums ir eh, saprast, eh, kāda politika ir padomā um, ECB kandidātei. Uh, politikai jābūt tādai, lai tā nodrošinātu stabilitāti Eiropā. Simtiem miljardu eiro ir iztērēti neatbilstoši, un arī Dragi šādu politiku ir atbilstījis. Ir bijis ārkārtīgi daudz lētas naudas ar praktiski 0% likmi pieņemams lieliem spēlētājiem, savukārt ir e, cilvēkam no pārliecības par to, ka viņa sakrātā pensija viņiem vispār būs pieejama. Ir skaidrs, ka politika nav tikusi e, līdz galam pareizi īstenota. Un e, savulaika Nīderlandes centrālās bankas vadītājs kopā ar kolēģiem ir par to runājis. To visu es būtu pateicis Lakārtē, ja viņa būtu ieradusies. Paldies! Esam noslēguši veidot mūsu brīvā mikrofona runātāju sarakstu. Tālāk lūdzu Markes. Thank you, Madam President. Paldies, priekšādātāji. Pretēji dažu šī parlamenta deputātu nostājai mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka Lagārda ir paudusi apņēmību turpināt uzsākto ICB Eiropas centrālās bankas politiku, īpaši jau netradicionāli instrumenti, kas pieņemti pēdējos pāris gados un arī pagājušā nedēļā. Šī ir politika, kas izglāba eiro. Mēs nevaram atļauties uh, atkāpties tādos piedzīvojumu laikos. Tā ka mēs atbalstām Lagardas uh, kandidatūru. Vairākās grupās uh, šai parlamentā ir izskanējuši atšķirīgi viedokļi. Nu, nepārsteidzošā kārtā arī ETP mums ir vajadzīga atbildīga monetārā politika. Kā jau ECB vadītāja amata kandidāti norādīja, ir jādomā arī par fiskālo politiku. Valstis, kam ir liels makroekonomiskais pārpalikums, tam ir jādara vairāk, domājot par iespējamo stagnāciju Eiropas ekonomikā. Ir jādara vairāk. Mums ir ātri jāpabeidz banku savienība, priekšsēdētāji, atvainojos, katram runātājam ir minūte brīvā mikrofona ietvaros. Georgī kungs tālāk, lūdzu. Geht's? Okay. Entschuldigung, mikrofons funktionierte am Anfang nicht. Jā, atvainojos, mikrofons man nestrādāja. Godātās dāmas un godātie kungi, atbildīgi, atbildīgi politika nozīmē arī to, ka nevajadzētu runāt sliktu par eiro, un šajā globālajā pasaulē jāsaka, ka mums nav citas alternatīvas. Lagardas kundze, kā ir ECB priekšsēdētāji. Ja nevajadzētu turpināt dragību politiku, es domāju, tas visiem ir skaidrs, jo tas tikai radīs jaunas tulznes mūsu ekonomikas politikā un vajadzētu no šādām tulznām atbrīvoties. Lagards kundze ja viņi vēlas turpināt eh, šādu politiku, tad mums ir jāie, jāizmanto mūsu iespējas, eh, jāmēģina kaut kāds jauns impulss radīt un eh, attiecīgi stiprināt tos, kas taupa, nevis tos, kas krāja parādus, un jāmēģina to kaut kā virzīt to visu uz priekšu. Paldies, Freiras kungs, vienu minūti senhora presidente o bce o f. Paldies, priekšsēdētāji. Savukārt tika izveidota trojka, kas eh, darbojās Spānijā, Portugālē, Grieķijā, arī Lagarda piedalījās. Tika runāts par eh, taupību Nu, un tas viss būtiski ietekmēja sociālo un ekonomisko situāciju, diemžēl. Nu, savukārt Lagarda tā nevisai nopietni atvainojās, ka, lūk, esot kļūdījusies. Portugālei ir jāveido budžeta politika tā, lai nepārsniegtu deficīta griestus. Uh, Nu, un savukārt eh, parlamentā, eh, kā labējie tā kreisie un arī zaļie ir pārsteigti eh, par šobrīd ierosināto kandidatūru. Tiek piesaukta krīze, un tas, kā ar līdz šiem izmantotiem instrumentiem mēs varētu turpināt līdzīgi rīkoties arī nākotnē. Uh, Trying, colleagues, so is... Kolēģi, es cenšos būt godīga pret visiem, tā kā tikai viena minūte katram runātājam. Tālāk lūdzu, Bogovičs kungs, lūdzu nepieviliet mani. Eiro ir spēcīga valūta, ko izmanto 330 miljoni eiropiešu 19 valstīs. Tā ir valūta, kas ir 16,5% no globālā IKP un 30% no globālās tirsniecības. Papildus spēcīgam eiro mums vajag struktūrālās reformas, kas nodrošinās stabilitāti ekonomikā, stabilu sociālo politiku un lielāku stabilitāti katras valsts iedzīvotājiem. Mums ir nepieciešamas eh, spēcīgas banku sistēmas, kas necietīs no peļņu nenesušiem aizdevumiem, kā tas bija krīzes laikā. ECB pierādījusi sevi Grieķijā un Īrijā risinot banku krīzes, un es esmu pārliecināts, ka tas viņam izdosies arī nākotnē, pat ja mēs saskartos ar jaunu krīzi. Lagārda ir pieredzējusi politiķe, kam daudzi uzticas, tā kā es viņu atbalstīšu. Paldies, Bergvista kungs, lūdzu. Ja, fru talman, ledamöter! Eiropa står inför stora ekonomiskā. Godātie deputāti, Eiropa šobrīd eh, atrodas liela ekonomisko izaicinājumu priekšā, un vienlaiks mēs redzam, ka monetārajai politikai ir savas robežas. Mums ir jāpadomā, lai mēs nerīkotos tā kā Trumps, kas saka, ka federālo rezervu sistēmu, ja nepareiz rīkosies, tad uh, tad visa valsts rīkos nepareizi. Nu, varbūt līdzšinējā ECB programma nebija tik laba, kā mēs būtu vēlējušies. Mēs arī redzējām, ka citas sistēmas arī ietekmē to visu, un tāpēc mums ir jārīko diskusijas. Uh, Un parlamentā jādomā par to, kā mēs finanšu politiku varētu pareizi koordinēt, pareizi īstenot. Protams, mēs nedrīkstētu monetārajā politikā strādāt pretēji saviem mērķiem. Mums ir eh, jāatrod tāda finanšu politika, kas eh, iet kopsolī ar monetāro politiku un nāk par labu visai Eiropai. Arī migrācija un visi mūsdienu izaicinājumi tam ir nepieciešama kopdarbība. Paldies! Papadimulis, thank you. Papadimulis, kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu teikt, ka manai grupai ir žēl, ka šodien Lagards kundze ir izvēlējusies nebūt kopā ar mums Eiropas parlamentā. Nu, es nezinu, tas varbūt ir tāds pārādums, kas viņai attīstījās vadot starptautisko valūtas fondu. Nu, Eiropas centrālās bankas pārstāvjiem taču būtu jābūt kopā ar mums. Galu galā ir arī runa par demokrātiskiem pienākumiem. Nu, es īsti nezinu, vai mēs varam balsot par viņu šādā situācijā. Nu, un mēs neatbalstām arī viņas darbības attiecībā, piemēram, uz Grieķiju, tad, kad viņi vadīja starptautisko valūtas fondu. Tā visa rezultātā ir pieaudzis bezdarbs, cilvēki cieši, nekā laba no tā nav. ir pienācis brīdis, kad papildus ECB politikai arī dalībvalsts sāk vairāk domāt par eh, savu budžetu politiku. Nākamais runātājs viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Es atbalstu Lagardas kandidatūru ECB vadītāju samatam. Viņa ir pieredzējusi politiķe, saka Pauļčaka kungs un viņa atbalsta monetārās savienības pabeigšanu, kas man ir ļoti svarīgi. Un es tiešām atzinīgi vērtēju, ka viņi vēlas monetāro politiku skaidrot plašākai sabiedrībai. Es domāju, ka cilvēkiem vajadzētu zināt, eh, kā darbojas monetārā politika. Čehijā eiro nav, bet es domāju, ka eiro, eiro ir stabila vērtīga valūta. Eh, mēs arī debatēs dzirdējām, ka fiskālajai politikai būtu jāatbalsta izaugsme, un no otras puses mums ir nepieciešama sistēmiska stabilitāte. ECB nāk, iepriekš ir izmantojusi netradicionālus instrumentus, uh, lai nosargātu stabilitāti, un es ceru, ka Lagarda tā arī turpinās. Es domāju, ka arī debats ir parādījušas, kā Lagarda patīk daudziem. Grapīnī kundze viena minūte. Paldies, priekšādātāji, komisāri, godātie kolēģi. Protams, ka ECB ir ārkārtīgi svarīga institūcija valūtas stabilitātei. Lagardas kundzei ir nepieciešamā apmācība un izglītība un pieredze. Viņa ir kompetenta Es un arī citi esam kritizējuši ECB par tās savulaik īstenoto politiku. Es piekrītu tam, ka Lagardai tiešām būs jāsaskaras ar jauniem izaicinājumiem. Mana valsts nav daļa no eirozonas, bet esam otrajā vietā, ja runa ir par ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā. Taisnība. Varbūt nākotnē mums atkal draud jauna ekonomiskā krīze, bet Eiropu nevajadzētu dalīt Eirozonā un valstīs ārpus tās. Vajadzētu atbalstīt lielos mazos un vidējos uzņēmumus un jādomā par tādu politiku, kā rezultātā nerastos eh, negatīvas procentu likmes. Paldies! Dombrovska kungs, jūs varat redzēt, ka kolēģi ierodas uz uh, balsošanu jau tā kā jums tiešām pilna zāle klausītāju. Lūdzu. Priekšādētāji, dāmas un kungi, kā jūs zināt, komisija nav iesaistīta ECB vadītāja uh, kandidātu izvirzīšanā, bet, eh, protams, mums ir savas intereses eh, šajā lietā. Uzmanīgi uzklausīju arī jūsu paustos komentārus par makroekonomiku. Eiropas Savienībā. Man ir tiešām prieks, ka padome ir nosaukusi tādu cilvēku, kam ir visa eh, nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai veiksmīgi darbotos, un ļoti atzinīgi vērtējam to, ka pirmoreiz tā ir sieviete šajā matā. Komisārkungs, mazliet jūs pārtraukšu, aicināšu deputātus būt cieņpilniem un klausīties komisārā vai vismaz uh, apturēt sarunas. Lūdzu, komisāra kungs, aicinu jūs turpināt. Paldies, uh, priekšādātāji. Jaunajai ECB vadītājai būs uh, izaicinājumiem pilns darbības laiks, kā tuvajā nākotnē, tā ilgtermiņā. Uh, tuvākajā nākotnē ECB ir jādomā par to, kā apturēt ekonomiskās darbības e, palēnināšanos. Un tāpat jādomā, kā var uzlabot monetārās politikas dalībvalstīs, labāk izmantojot struktūru reformas un fiskālo politiku. Tāpat, komisārkungs, komisārkungs, es tiešām atvainojos, saka priekšādātāji kolēģi. Es negribu nevienu kaunināt, es arī nemaz nezinu visu jūsu vārdus, bet nu tiešām, kolēģi, man palabi. Es eh, negribu bļaut eh, kārtību, kārtību, neesmu gal galā Lielbritānijas parlamentā šobrīd. Es gan gribētu, lai man būtu tāda pati vara kā tur, bet es tiešām aicinu visus ieņemt vietas klusiņām, jo komisārs Dombrovskis šobrīd eh, atbild uz debatēs dzirdēto, un es neļaušu viņiem turpināt, ja vien jūs nevarēsiet eh, uzvesties klusāk. Tiešām lūdzu, kolēģi, aicinu visus uzvesties klusāk. Komisār kungs, es domāju, pagaidīsim, nu tas nav pieņemami. Tāpat mēs esam pārliecināti, ka monetārās savienības padziļināšana nāks par labu eirozonas darbībai. Tā būs noturīgāka un uzlabos arī eiro pozīcijas globālā mērogā. Šo šomēnes tika runāts par Lagardas kandidatūru, un tagad ir skaidrs, ka arī parlaments piekrīt pozitīvai nostājai. Es ceru, ka tādējādi mēs varēsim turpināt ļoti labo sadarbības starp visām trim iestādēm, pilnībā respektējot tā attiecīgās lomas. ECB prezidentūras eh, um, priekšgalā esot Kristienai Lagārai. Paldies, paldies par pacietību arī jums, komisār kungs. Kolēģi debats ir noslēgušās un tūlīt pat pāriesim pie balsošanas. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, turpinām darbu. Un pirms sākam balsot, man ir divi paziņojumi jums. Pirmām kārtām Vienot, vienojoties ar politiskajām grupām un saskaņoties ar, saska, saskaņā ar vakar pieņemtajiem grozījumiem darba kārtībā, priekšsēdētājs ierosina, ka piekdien pēcpusdienā sanāksme noslēgsies, eh, tik, es atvainojos, tiks pagarināta līdz deviņiem vakarā. Tā lai ir laika visu apspriest. Vai pret to ir iebildumi? Nē. Ja ne, tad tādā gadījumā šādā veidā grozījumi tiek arī apstiprināti. Otrais paziņojums. Attiecīgās Itālijas uh, Varas iestādes ir informējuši mūs par, Nikol, mūs par Nikolā Dantī ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Viņš ir ļoti labi pazīstams kolēģis mums visiem.